Ungārijas iestādes eh, mani lūdza atcelt eh, deputāta imunitāti Čabam Molnāru kungam, jo pret viņu ir uzsākta tiesvedības procedūra, un saskaņā ar reglamentu šī prasība arī tiek nodota jūri komitejai. 15.